La sessione è ripresa. Turpināsim darbu. Labrīt kolēģiem. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mūs šodien gaida ļoti gara diena, tāpat kā vakar. Tā tad strādāsim ražīgi un mēģināsim eh, ar visiem uzdevumiem tikt galā laicīgi. Gribēju pateikties Martinam Šulcam, iepriekšējiem priekšsēdētājiem par visu paveikto darbu un gribu viņam novēlēt panākumus viņa politiskā karjerā Vācijā. l'ordine del giorno reca l'elezione. tagad mums ir jāvēl priekšsēdētāja vietnieki.